laikam pārāk ātri izvilku savu kartīti. Es nezinu, vai mana balss ir pieregistrēta, tāpēc nolēmu mutiski to pateikt. To mēs pārbaudīsim un tad jau redzēsim. Dāmas un kungi, no Tautas partijas un e FD es esmu saņēmis lūgumus par amatiem. Uh, Ulmer kungs darbosies turmāk transporta komitejā, Kosas kungs trānu komitejā, Andrija kungs darbosies agrī komitejā. Vai ir kādi iebildumi? Iebildumu nav. Tādējādi šie cilvēki ir apstiprināti šajās komitejās. Protokolu jūs saņemsiet.